paziņojums par situāciju Burundī. Un viņas vārdā dodu vārdu komisāram Navračičam Lūdzu. Priekšsēd, godājumie deputāti, kā jūs zinat, ir bijušas vairākas steidzamas debats un rezolūcijas par Burundī pēdējo mēnešu gaitā bet es domāju, ka nesenie nopietnie notikumi valstī pilnīgi pamatot liek mums pievērsties šim jautājumam atkal šo pēcpusdienu. Kā komisārs Mimica sacīja, eh, uzrunājot šo parlamentu aprilī, burundiešiem ir svarīgi zināt, ka viņiem ir aizstāvi ārpus valsts, kas atbalsta viņa ambīcijas ilgtermiņā tiekties uz demokrātiju un ilgspējību. To var panākt tikai nemitīgi pievēršot uzmanību pilsoņu vajadzībām un interesēm, eh, turklāt eh, tajā skaitā arī viņa cilvēku tiesībām. Kopš pēdējās debatas par šo jautājumu šajā parlamentā ir bijusi attīstība, kas liek Eiropas Savienībai būt ļoti bažīgai. Kā jūs zinat, ka valdošās partijas lēmums prezidenta Brunzīza nosauka prezidenta kandidātu eh, sabiedrībā radīja lielu šķelšanos un politiskajā vidē kopumā situācija strauji pasliktinājās ar um, apvērsumu mēģinājumu 13. maijā. Eiropas Savienība nosod uh, jebkādas politiskās vardarbības aktus. Neapšaubām tā nevar atklātību un caurspīdīgumu e, veicināt, kas ir nepieciešama Burundi, lai pārvarētu krīzi un rastu izlīdgumu un pa, Startautiskā sabiedrība, tā skaitā Eiropas Savienība, ir saskārsies ar ļoti sarežģītu situāciju. Kā augstā pārstāva viceprezidenta Mogherini sacīja paziņojumā, pēc 13. māja notikumiem mūsu pirmajām domām ir jābūt ar valsts pilsoņiem, viņu drošību un ir galvenais un jāgādā, lai situācija ne, neiziet pilnīgi no kontrols. Un, e, šādam spriedumam ir arī reģionāls aspekts no humanitārā viedokļa. Kopš politiskā krīzes Burundī ir sāksies bēgļu plūsma no valsts ir palielinājusies intensitātes ziņā pēdējo nedēļu laikā. Līdz šodienai gandrīz 100 tūkstoši cilvēki ir bēguši uz kaimiņu valstīm Tanzāniju, Ruandu, Kongo Demokrātisko republiku un Ugandu. Eiropas komisijas humanitārās palīdzības un pilsoniskās aizsardzības uh, E, nodaļa seko situācijai un jau uz otru miljonu eiro ir atvēlējusi, lai Burundi bēgļiem, kas nonākuši Irlandā, palīdzētu pēdējo mēnesī. Tiek apsvērts sniegt papildu humanitāro palīdzību, lai bēgļi vajadzības Tanzānijā Eh, apmierināties, skaitā eh, novērst slimību un epidēmiju izplatību, tā skaitā holēru. Tagad vēlas pievērsties politiskās situācijas analīzē un mūsu eh, reakcijai uz to. Eiropas Savienība ir atbalstījusi Burundijas tās pūliņos demokratizācijas virzienā kopš pilsoņu kara beigšanās un jaunas ēras sākumam. Šī gada likumdošanas un prezidenta vēlēšanas, eh, parlamentu un prezidenta vēlēšanas eh, ir bijis svarīgs solis Burundi demokrātiskās attīstības ceļā. Tādēļ augstā pārstāvja viceprezidenta Mogherini nolēma ES vēlēšana novērotāju misiju nosūtīt uz valstu, ko vada eh, Eiropas parlamenta deputāts Dēvids Mātins. Šajā sakrā vēlētos uzteikt Mātina kunga uh, <clears throat> apņēmīgo darbu e, šo saržīto nedēļu gaitā. Kopumā esam joprojām pārliecināti, ka Rūšas miera nolīguma īstenošana ir Burundī stabilitātes e, e, garants, uz ko mums visiem jāpastāv. Mēs nevaram ignorēt, ka krīzes centrā ir trešā um, amata pilnvaru laika jautājums, un prezidentam arī būtu valsts un iedzīvotāju interesi jāliek pirmajā vietā. Ir nepieciešams eh, panākt plašu konsensu jautājumā. Ideja par eh, vēlēšanu novērtāju misiju un finanšu atbalstu vēlēšanās eh, bija domāta, lai nodrošinātu iekļaujošu, caurspīdīgu uh, mierīgu un godīgu procesu, kas ļautu politiskiem spēlētājiem un vēlētājiem eh, gūt pārliecību par eh, rezultātu objektivitāti. Un tas joprojām ir mūsu mērķis, taču, eh, lai to panākt, ir jāizpild zinām priekšnoteikumi. Diemžēl mūsu vērtējumā šie priekšnoteikumi nav izpildīti. Tīpaši mēs konstatējam Eh, neatkarīgo mediju ierobežojumi, izteikšanās un pulcēšanās brīvība ierobežojums, eh, pārlieku spēku izmantošana pret demonstrētājiem, eh, iebaidīšanas gaisotni, kas vērsts pret oponentiem un pilsonisko sabiedrību, kā arī neusticēšanos vēlēšanu Eh, rīkotājiem. Pēdējo eh, dienu notikumu nav neko uzlabojušies ziņā. Tādēļ mēs esam pārtraukuši vēlēšanu novēršanas un mūsu finanšu atbalstu vēlēšanām arī dzan. Mēs ne tikai apšaubām vēlēšanu, tic, eh, neesam vienīgi, kas apšauba vēlēšanu ticamību. Pēdējo nedēļu katoļu baznīca nolēma no procesa at Eh, aiziet, un arī divi eh, vēlēšana komisijas locekļi ir eh, nolikuši mandātus. Taču ar to viss vēl nebeidzas. Ja spēlētāji valstī vienosies par priekšnotiekumu vēlēšanu sarīkošanai, mēs esam gatavi vēlēšanu novērotāju misiju nosūtīt no jauna, lai atbalstītu procesu. Tādēļ mums ir jākoncentrējas tagad uh, uz šo apstākļu izpildi. Visām pusēm ir labticīgi jāiesaistās dialogā, lai e, demokrātisku vēlēšanu priekšnoteikumu tikt izpildīti, un Burundī valdībai ir e, jāvēršas pie visiem spēlētājiem valsts iekšienē, e, e stiprinot savstarpēju uzticēšanos ar konkrētiem pasākumiem. Eiropas saimniecība tiec uz mierīgu situāciju politiskai krīzē Burundī, īpaši uh, Austrum Āfrikas kopienas darbu atbalstot, kā arī starptautisko konferenci par Lielo ezeru reģionu un Āfrikas Savienību. Kā jūs apzināties? Austrum Āfrikas kopiena ir Daresalamā sarīkojas steidzam sanāksmi, galviņa sanāksmi 31. maijā. Es gribētu daži no šīs galviņa sanāksmes secinājumu citēt, jo tie ir svarīgi kontekstā ar mūsu darbu tuvāko nedēļu gaitā. Mēs piekrītam Austrum Āfrikas uh, eh, eh, kopienai. Uh, Eh, ka tā uzslava Saidžini Ano īpašā sūtņu darbu. Sarežģītos apstākļos eh, šis kungs ir veicinājis politisko dialogu, kas ir vienīgais veids, kā rast risinājumu šajā situācijā. Viņš bauda mūsu pilnu ticību un ir ļoti svarīgi, lai visi spēki atbalstītu viņu pūliņus 5. jūnijā. Augstās pārstāvs vicepriekšsēdz Mogrīnī pārstāvs, spīkers, eh, pauda paziņojumu, aicinājumu, ka viss visiem jāstrādā kopā ar Džini kungu, Āfrikas Savienību un Austrumāfrikas kopienu, eh, lai tiktos uz mieru, to mēs paužam eh, lokāli, gar arī starptautiski. Mēs atbalstām uh, eh, Austrumu Āfrikas sabiedrību, lai atliktu vēlēšanas, un prezidenta lēmums uh, tika pieņemts, pieņemt jaunu laika grafiku jaunām vēlēšanām. Uh, bet tam ir vajadzīgi steidzami un nopietni atbalsta pasākumi, lai spētu visu nepieciešamos eh, soļus, lai varētu vēlēšanas veiksmīgi nodrošināt eh, Austrumāfrikas sabiedrības eh, idejas jāatbalsta konkrētiem pasākumiem. Te jāiesaist visas puses. Un uh, priekšlikumi, kas ir tikuši noformulēti, lai no, nodrošinātu pamatbrīvības, eh, ir jānodrošina, ir jāizbeidz eh, vardarbība, Eiropas Savienība ilgtermiņā. Tā vajadzētu pārvērtēt savu rīcību. Gribu uzsvērt, cik eh, sarežģīta ir pašreizējā situācija. Tas viss nebūs vienkārši uzdevums. Visi Āfrikas centieni Āfrikas Savienības centieni un Eiropas Savienība, to, to, visu, to visu vajadzētu atbalstīt. Eh, un eh, mums vajadzētu atcerēties mūsu principus, ko tad nu noliekums eh, skaidri nosaka, ka ir jāievēro cilvēktiesības, ka ir jāievēro demokrātijas pamatiesības un ka ir jāievēro tiesiskas valsts pamatprincipi. Mēs to nedrīkstētu aizmirst. Vienlaikus Burundi vajadzētu arī kopā ar reģionāliem partneriem uh, meklēt ilgspējīgs risinājumus. Gribētu tikai atkādināt punktu, kuru komisārs Mimica pagājušajā reizē jau izteica pašreizējā situācijā komisija vajadzētu nodrošināt visus iespējamos uh, pasākumus Eiropas Savienības attīstības sadarbību ar Burundi. Ņemot to visu vērā, mums ir uh, arī jānodrošina tas, ka tiktu sniegts atbalsts šis mm, atbalsts iedzīvotājiem šajā nabadzīgajā valstī. Gribētu rindis gaidīšu jūsu e, viedokli šajos jautājumos. Következnek elsőként az Európai Néppárt képviselőcsoportja nevében. Tagad vārds e, Celer kungam EPP grupas vārdā uz trimtēm lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem. Komisāra kungs, cienējamas kolēģis un kolēģi ir svarīgi un pareizi, ka mēs šeit Eiropas Savienībā jau atkārtot šogad eh, raugāmies uz Burundiju pēc gadiem ilga pilsoņkara šajā valstī 300 tūkstoši gājuši bojā, un Burundija ir uzņēmusi tādu pagaidām vēl nedrošu ceļu uz demokrātiju. Parlamentu vēlēšanas eh, un arī jauns prezidents uh, ir paredzēts ievēlēt šajā gadā, tad viena no nabadzīgākajām pasaulēm ir spērusi soli uz uh, lielāku tiesiskumu, vairāk drošības saviem pilsoņiem. Eiropas Savienība ir gatava, komisāra kungs to teica, atbalstīt šo procesu. 6 miljonus eiro uh, ir paredzēti, lai varētu nodrošināt vēlēšanas. Eiropas Savienības vēlēšanu novērotāšanas komisija ir gatava atbalstīt vēlēšanu procesu kur un Zīzes kunga pašreizie prezidenta uh, paziņojums, ka viņš kandidēs vēl trešo periodu, tas ir pretrunā ar šīs valsts konstitūciju, un tā nevar nodrošināt brīvas vēlēšanas uh, pilsoniskas uh, demonstrācijas galvaspilsētā Buģenudā ir apspiestas. Ir ļoti daudzi cilvēki aizbēguši no šīs valsts un uh, prezidenta partija terorizē visus cilvēkus, kuri tiek turēti aizdomās, ka viņi ir opozīcijā. Militārais puķis jau ir izgāzies, un atrastais kompromiss starp Buto un Tutsi iedzīvotāju grupām draud izgāzties. Katoļu baznīca vairs nepiedalās vēlēšana procesa sagatavošanā. Austrum Āfrikas kopienas eh, samita laikā tika izstrādāti ieteikumi, bet eh, šīs galotņa tikšanās eh, neko nav pateikusi par koronavīzes vēlmi kandidēt arī vēl trešo reizi par prezidentu, un tas apdraud visu reģiona drošību, jo nākamgad būs Kongo Demokrātiskā republikā vēlēšanas 2017. gadā Ruandā. Un arī tur varētu izveidoties tāda situācija, ka prezidenti pretrunā konstitūcijai vēlēsies, lai viņas ievēl trešo reizi, kļūst par kandidātiem. Vienlaikus daudzi bēgļi no Burundi kļūst par slogu kaimiņu valstīm Kongo, Ruandai un Tanzānijai. Mums, kā Eiropas Savienībā sadarbībā ar ANO, un Āfrikas eh, Savienības valstīm vajadzētu rīkoties un darīt visu, lai vēl šajā gadā varētu notikt brīvas vēlēšanas Burundī. Lai, jo ir iespējams ietekmēt situāciju. Mēs varētu līdzinējos finanšu līdzakļus vairs eh, nesniegt Burundī valdībai. Mums vajadzētu palīdzēt arī bēgļiem, bēgļu nometnēs. Mums vajadzētu saglabāt savu vēlēšanos atbalstīja demokrātisku vēlēšanu procesu šajā valstī. Zeller, accept... Zeller kungs, vai jūs atbildēsiet uz Asveģa kunga um, zilās kartītes jautājumu? Piekrītat? Jā. Asveģa kungs. Paldies. Man sekojoši jautājums ieklausoties jūs teiktajā. Vai jūs uzskatāt, ka Eiropas Savienības nodokļu maksātājiem, kas šobrīd atkūstas pēc milzīgās eh, recesijas, tik tiešām vai viņi priecātos, ja dzirdētu, ka mēs uh, izmantojam uh, viņu uh, līdzekļus, lai, um, teiksim, darbotos tādās valstīs kā Brundī. Vai jums šķiet, ka par to priecātos nodokļu maksātāji Zēlēkungs? Kā jūs zināt, Tas ir Eiropas valstu uzdevums palīdzēt attīstības valstīm. Tām pieder arī Burundi, ja tās, tā vēlas iet pa demokrātijas ceļu. Tas ir uh, attīstības palīdzības uzdevums. Tādēļ mana prasība ir uh, vispirms, uh, kamēr vēl nav skaidra situācija šajā valstī, līdzinējos maksājums apstādināt. Dažas no dalībvalstīm, kā piemēram Bēļģija un Nīderlanda, to jau ir izdarījušas. Mārtiņ képviselő úrnak az előbb már megköszönte biztos úr a nagyszerű munkáját. Paldies. Tagad vārds Mārtiņ kungam uz divām minūtēm lūdzu. Liels paldies priekšsēdētā. Vispirms es vēlētos teikt, ka es priecājos par to, ka komisija un ārējās rīcības dienests ir paredzējuši e, pusotru miljonu, lai palīdzētu bēgļiem. Ir pilnīgi skaidrs, ka nestabilitāte eh, Burundī, eh, tajā vainojam ne jau kaimiņi, bet eh, tāpēc mums ir jāsniedz visu veidu palīdzību, kur mēs varam sniegt. Es priecājos arī par komisāru teiktajiem komentāriem, un jo īpaši par to, ka Es eh, pats viesojoties Burundī varēju pārliecināties par to, cik lielā mērā eh, šeit darbojas eh, ārējās rīcības dienas un palīdz Burundī tikt galā ar nopietnajām problēmām. Runa bija arī par 96. panta pasākumiem, un es priecājos par to, ka mēs esam pilnībā iesaistījušies un darbojamies šajā valstī. Kā jau komisārs teica, uh, Tad eh, galvenais, kas izlaisīja, izraisīja šos nemierus, ir kuru ziņas eh, kunga eh, lēmums balotēties trešo reizi prezidenta vēlēšanās, un tas ir pilnīgi pretrunā ar Urušas vēlošano, Urušas vienošanos. Tas viss ir novēdz pie vardarbības ielās, un to izraisa nevis demonstranti, bet um, nemiernieki. Uh, kas cenšas apspies šos miermīlīgos uh, demonstrāciju dalībniekus. Un oficiālie drošības dienesti neko nedara un nevēršas pret šiem kaujiniekiem. Ja mēs vēlamies eh, nopietnas vēlēšanas Brundī, tad ir nepieciešams radīt priekšnoteikums, lai vēlēšanu kampaņā varētu iesaistīties arī opozīcijas spēki. Un ir skaidrs, ka uh, valdības eh, partijas pārstāvji var īstenot priekšvēlēšanu kampaņu, bet opozīcijas centieni iegūt uh, tātad iespēju izteikties tiek pilnībā apspiesti. Un tas, kā tas notiek, uh, kā mēs varam nodrošināt šo vārdu brīvību, protams, ir nodrošināt to, lai mēdī varētu brīvi darboties, bet uh, valdības pārstāvji aizliedz raidstacīju darbību un um, raizsacīs nevar darboties, tāpēc, ka tiek nopostīts arī ēks, kurās tās darbojas. Tātad priekšnoteikumi um, vēlēšanām nav labi, mums ir jāsaprot. Es tūdaļ pabeigšu priekšsēdētāji. Tātad, ja izdosies radīt priekšnoteikums uh, likumīgām vēlēšanām, uh, tad mēs varētu uh, doties tur, bet ja ne, tad Eiropas Savienības pārstāvjiem šobrīd nav iespējams novērot vēlēšanu norisi. Paldies! Tagad vārds Mišel kungams divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji, uh, komisāra kungs. Mēs, protams, nedrīkstam uh, pievērt acis un uh, ignorēt to, kas notiek Burundī. Neatkarīgās raidstacijas un uh, televīzijas kanāli ir tikuši nopostīti, to īstenoši policijas spēki, žurnālistiem jādarbojas uh, pagrīdē. Uh, opozicionāri ir devušies bēgļu gaitās un nekas uh, netiek darīts, lai atklātu nesenos uh, slepkavības gadījumus. Uh, Un, lai leģitimizētu šīs reprezīcijas, um, valdība ir paziņojusi, ka nemieri eh, tiks pielīdzināti um, pučam. Un gal galā tiek izmantoti etniskie aspekti, lai gan mēs zinām, ka pirms 28 gadiem tas noved pie patiesas katastrofas. Man bija iespēja uh, piedalīties darus. Uh, eh, vienošanās sarunās Eiropas Savienības vārdā, un es varu teikt, ka Kurunzīzes uh, vēlme piedalīties um, um, vēlēšanās ir pilnīgi pretrunā ar um, šiem līgumiem, jeb šo vienošanos. Kas tad ir jādara? Es domāju, ka mēs varam rīkoties efektīvi. Es domāju, ka Eiropas Savienībā ir strikti jānosoda uh, valdības rīcība, kad nevar tikt organizēts uh, vēlēšanas šādos nelikumīgos apstākļos. Mēs neatzīsim to rezultātus. Uh, ir jāvēršas pret uh, šo vardarbrību pret opozīciju, ir jānodrošina vārda brīvība, ir jāļauj atgriezties opozīcijas uh, spēkiem, jāatbrīvo visi politieslodzītie un ir jāpārtrauc uh, pilsoniskās sabiedrības iebiedēšana, ir jādraud arī ar to, ka mēs iesādēsim atbildīgo banku kontus ārzemēs un ir jādraud viņiem arī ar saukšanu pie atbildības tādas starptautiskās tiesās, un Kurunzis nevar būt prezidents. Viņš ir sevi, um, viņš ir izgāzies, un tātad mums tas ir skaidri jāpasaka. Paldies! Paldies, tagad vārds Veržā kundzei. Merci, madame la présidente. Depuis... Paldies, priekšsētāji. Kopš mūsu pagājušajām debatēm, kad Kurunzīs paziņoja par savu vēlmi balotēties trešo reizi, prezidenta vēlēšanās vardarbība ir tikai palielinājusies. Daudz ir devušies bēgļu gaitās, žurnālisti un opozīcijas vadītāji ir pirmie upuri. 23. maijā tas jau izskanēja, opozīcijas pārstāvs tika nogalināts. Galvenie opozīcijas pārstāvi šobrīd darbojas pagrīdē vai ir devušies bēgļu gaitās. Uh, vēlēšana komisija ir nākus klajā ar jaunu grafiku, kas arī neko neatrisinās, jo jāsaka, šī komisija ir sevi eh, diskvalificējusi un mums ir jāizvērs priekšnoteikumi vēlēšanu norisē, ir jāizveido jauna vēlēšanu uh, komiteja. Burundī varas iestāžu pārstāvis slēpjas aiz uh, apsvērumiem, kas it kā uh, ir uh, aizsargāti konstitūcijā, bet mums ir jāmobilizē starptautiskie spēki. Mēs esam pieprasījuši arī um, ziņojums par vēlēšanu norisi, bet vai Eiropas Savienība ir gatava rīkoties, ja būs izpildīti nepieciešamie priekšnoteikumi likumīgām vēlēšanām? Uh, Es domāju, ka šāds vardarbības apstākļos tas nav iespējams, un Purundi eh, varas pārstāv neieklausās mūsu teiktajā. Darušas līgumi netiek izpildīti, un valsts var ieslīgt jaunā pilsoņu karā. Runa ir par etniskiem argumentiem, kas tiek izmantoti. Valsts jau šobrīd ir atkarīga 50% apmērā no starptautiskās palīdzības vairāk nekā 400 miljonu, ko Eiropas Savienība ir paredzējusi, eh, ir jāpiešķir pilsoniskajai sabiedrībai jārīkojas steidzam, lai novērstu jaunus slaktiņus. Paldies, tagad vārds eh, Heiboks kundzei. Herzlichen Dank. Cīnieks, paldies. Situācija Burundi ir ļoti nopietna. Par eh, stāvokli jau daudz kas tika pateikts. Tas ir tādēļ, ka autokrāts, autokrātas vadītājs turas pie varas ar visiem spēkiem. EAC reģionāla organizācija ir tomēr guvusi panākumus, bet tas tomēr neatrisina pamat problēmu, proti to, ka prezidents vēlas e, kandidāt vēl trešo reizi, un tas e, apdraud miera procesu Burundī. Ar ušas noviešanās, manuprāt, uh, ir eh, pateikusi, ka ir iespējams tikai vienu reizi pārvēlēt prezidentu. Ko var darīt starptautiskā sabiedrība? Tai vajadzētu novērot Brundī medijus. Starptautiskā kara tiesē šeit vajadzētu iesaistīties un vajadzētu eh, sevišķi koncentrēties uz to, ka Ruanda 94. Eh, gadā, kas notiek, kur bija naids starp Tuci un Puti iedzīvotāju grupām, uh, Šī etniskā spriedze, to nedrīkst mediji vēl uzkurināt. Starptautiskā kara tiesa Tā vajadzētu veikt pētījumu par uh, cilvēktiesību pārkāpumiem Burundī, it īpaši no valdības uh, pārstāvja puses. Starpsko sabiedrība tas jānosoda. Komisāra kungas pieminēja Kotonu nolīgumu. Kotonu ar šo Kaut no nolīgums paredz, ka var pārtraukt eh, palīdzības maksājumus. Kāda ir komisijas nostāja? Vai komisija paredz eh, budžeta palīdzību šos maksājumus mainīt un izmantot humanai palīdzībai? Ir ja vajadzīga vairāk naudas bēgļiem eh, cīņā pret holēru holēru un varētu šeit paņemt šo naudu un izmantot šādiem mērķiem. Ja mēs uh, vēl dodam papildus naudu, tad es nedomāju, ka mēs tādā veidā pakļautiem, ko jūs darīsiet eh, vēl papildus vēlēšanu novērošanai. Kā dialogu veidosiet ar eh, opozīciju, ar pilsonisko sabiedrību? Kas tādu képviselő úrnak adok szót kettő percben? Paldies, tagad vārds, kas tādā kungam uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji. Cīņa par demokrātiju Tas ir kā sākums tiek skandināts arī attiecībā uz Āfrikas kontinentu. Tā ir eh, Burundi iedzīvotāja problēma. Tur jau vairs nedarbojas eh, televīzijas raidstacijas. Un eh, pašais ir prezidents vēlas, lai viņi ievēlētu vēl trešo reizi. Tas ir faktiski kā puč. Tur nav nekāda loģika. Tas neatbilst uh, tiesiskumam un arī iedzīvotāju gribai. Policija un armija tiek izmantotas, lai pēc iedzīvotājs tiek izmantota visu līdzekļi. Pašreiz prezidents vēlas eh, etnisko spriedzi un rušas nolīkums vēl joprojām ir spēkā. Šī valsts ir ļoti nabadzīga, tā vispār nav naudas, ir ļoti daudz, ka šo valstu ir pamatoši, ir bēgļi. Mēs redzam, ka nepastāv labs dialogs uz vietas, nav opozīcijas. Opozīcija ir saskaldīta. Āfrikas eh, vadītāji ir pārāk vilcinājušies. Ir tikai daži aktīvisti pilsoniskajā sabiedrībā, kas vēl turpina cīnīties. Situācija ļoti nedroša. Viņu liktenis ir arī mūsu liktenis. Mēs Eiropā Un Amerikā un Āfrikā mums par to ir jādomā, bet tas būs iespējams tikai tad, ja tiek izvirzīti ļoti stingri nosacījumi, ticami noteikumi. Bet uh, tomēr eh, nozīmē, ka mēs varam arī pasādēt laiku. Mums nav šī laika. Mums ir jāsūt ļoti skaidrs signāls, ļoti skaidrs vēstījums. Mums ir jāsūt miera vēstījums. Uh, Un es gribētu brīvprātīgi pieteikties un braukt uz šo valsti. Tur, eh, ha tūģošan... Paldies. Is elveszhetnek, azonban érkezett egy kék kártya eh, Mártin úrtól. Es gribētu jums lūgt, runājiet normālā ātrumā. From Mr. Martin. Yes. Mr. Martin, you have the floor. Zilā kartīte, vai jūs piekrītat no Jā, es tiešām saprotu, eh, cilvēks te ir centieni pārētu par etnisku konfliktu, te ir politisks strīds, un mēs nedrīkstētu šeit piekāpties, es ne, nepiekrītu. Kolēģa, grazie par la domanda, sono. Kolēģi, paldies par šo jautājumu, es pilnībā jums piekrītu. Es jau tā arī iepriekš esmu teicis. Jā. Ja, šis uh, nolīgums, viņš darbojas, tomēr šeit ir arī centieni pārvērst to par etnisku konfliktu. Mums ir jādara viss, lai priekšsēdētājiem veicas viņa darbos. Mēs negribam, lai viņš uh, izvairītos. Uh, katram ir jāuzņemās savu ar tev atbildības. Yes, you have a point of order. Pa jums ir kaut kas sakāms par reglamentu? Uh, procedural... Jā, par 191. Uh, pāns. Tikai šodien mans kolēģis Volfa kungs uh, piecēlās un lūdza, lai slēdz plenāru sēdi. Tas bija protests tam ļoti neglītajam veidam, kā tika apturēt mūsu debatu šeit šajā parlamentā. Un mēs uzskatām, ka kaut kas ir jādara, bet tagad mēs gribētu piedāvāt kompromisu. Un FDD grupas vārdā lūkšās kompromisu priekšlikums. Mēs uzskatām, ka tagad vajadzētu pārtraukt sēdi, pārtraukt eh, līdz dienas beigām, viena iemesla dēļ, lai mums būtu laiks visiem padomāt par to, cik nedemokrātiski šeit lietas tiek kārtotas šajā parlamentā. Köszönöm képviselőtársam hozzászólását. Paldies par jūsu ieguldījumu diskusijā. Šodien mums jau bija sēde atlikta vienu reizi. Es laikam nevarēšu izpildīt jūsu vēlmi, bet mēs esam atzīmējuši jūsu vēlmi un, un nodosim attiecīgi. Un tagad pārrunātāji, priekšlētāji tiek pārtraukt. Paldies! Tālāk es došu beigulam vārdu. Jau daudz gadus ir pilsoņu kārs Burundijā un arī Eh, notiek cilvēks lepnumdošana. Eh, šeit ir uzbrukumi, arī da, daudz um, vietnīsku sabiedrību, šeit bieži notiek uh, konflikti, un eh, šeit ir tāda politika. Um, tomēr pēdējos gados situācija nomierinājusies, jo īpaši bijušā prezidentam ieguldījuma dēļ. Un viņš noslēdz vienošanos. Un mm, te ir centieni arī reanimēt eh, veco opozīciju. Un šeit ir eh, vadītājs, esošais prezidents grib mm, trešo termiņu noturēties pie varas, un eh, varbūt ka šis te ugunsgrēks ir agrāk dega, tagad nomierinājies un varētu atkal iedegties. Es tiešām esmu satraucies par Eiropas Savienības kapacitāti, vai tā spēja efektīvi varētu atrisināt šo problēmu. Köszönöm szépen, látom, hogy további ügyrendi hozzászólása lenne. Paldies, es redzu, ka šeit ir vēl kāds reglamenta jautājums, vai vēlreiz kaut kas par reglamentu varbūt. Jūs vēlreiz gribat lūgt, lai šī uh, sesija tiktu pārtraukta un atlikta? Saskaņā ar šo punktu, uz kur jūs atsaucāties, mēs nevaram atlikt un slēgt šo sēdi, bet ja jums ir kaut kas cits, kaut kas jauns, eh, tad vai, vai jūs varat runāt atkal par to pašu, par to pašu punktu reglamenta? Ja 40 deputāti pieceltos un lūgtu, lai sēde tiktu pārtraukta, bet es nedomāju, ka šeit būtu šī situācija, ka 40, eh, faktiski to vajadzēja pirms, bet lūdzu turpiniet. Nē, vienu mirklīti. No, the rule is for Not one political group in any case. Yeah. The... Sēdi varētu pārtraukt arī debates laikā, ne tikai pirms. Un Tātad, ja tas notiek pēc politiskas grupas prasības, vai vismaz 40 deputāti, vai arī priekšsēdētājs. Tad to um, var lūk nobalsot, un tādā veidā rīkojās arī 2012. Lūdzu, atkārtojiet šo rīcību arī tagad. Dariet to pašu. Köszönöm, képviselő úr, újabb fel. Paldies, deputāt kungs. Jā, mēs runājam par to pašu reglamentu punktu. Vai tiešām ir 40 parlamenta deputāti, kas atbalsta šo ierosinājumu? Sorry, political... Uh, politiskā grupa. Nē, šis ierosinājums nāk no politiskas grupas. Es atvainojos, saka priekšsēdētāja. Vai šeit ir politiskā grupa? Vai 40? Vai nu vai? Vai nu politiskā grupa to ierosina, vai arī 40 deputāti atbalsta šo ierosinājumu? Tādā gadījumā jūs redzat to pašu, ko es šeit. Nav 40 deputāti. Priekšsēdētājs nelūdz pārtraukt sēdi. Lūdzu, nomierinieties. Es gribētu pabeigt savu teikumu. Saka, priekšsēdē vēl neesmu pabeigusi savu sakāmu. Es lūgtu, lai deputāta kungs ļautu man pabeigt manu sakāmo. Es gribēju pabeigt savu teikumu ja politiskās grupas vārdā tiek izteikts šīs lūgums. Kādas grupas vārdā jūs izgat šo līgumu? Un kas tad izteiks šo lūgumu? Tieši politiskas grupas vārdā. Tagad dod jums vārdu. Es jau teicu sākotnēji, tas ir FDD grupa, kas lūdz to. Es vēlreiz atgādinu, jums ir, nevajag vilkt laiku, jums ne, nekavējoties jālūdz, lai deputāti klāts šodien nobalso par šo priekšlikumu, kas nāk no FDD grupas. önök azt hiszik, hogy ha most hangoskodnak és dobolnak, tad jūs domājat, ka ja jūs uzvedaties skaļi, tad jūsu priekšlikums tiks pieņemts. Jā, protams, es redzu jūsu rokas kustības, varbūt, ka tiešām laiks skrien, varbūt lidmašīnas ceļas gaisā un lido prom. Kas gribētu izteikties par šo te ierosinājumu? Lūdzu, dod jums vārdu. Señora presidenta, priekšsēdētāji. Šeit mēs eh, tiešām rādam tādu cieņas trūkumu pret parlamentu. Ja šiem kolēģiem neinteresē situācija Burundijā, viņi vienkārši var iet prom. Šeit mēs runājam par ļoti nopietnu situāciju, ļoti nopietnu krīzi. Un viņi nedrīkst šādi mainīt darba kārtību. Mums ļoti interesē šī situācija Burundī. Mēs tiešām gribam palīdzēt eh, šiem, šīs valsts iedzīvotājiem. Ja jūs neinteresē, lūdzu, iet ārā no šajienes. A kérdésem az volt, hogy kíván-e valaki... Tad mans jautājums ir tāds, vai kāds gribētu iebilst pret šo tātad ierosinājumu pārtraukt sēdi, vai kāds gribētu atbalstīt šo lūgumu pārtraukt sēdi? Jums joprojām ir laiks, mums ir tiešām laiks eh, demokrātiskām debatēm. Jūs gribat turpināt klaigāt vai arī demokrātiski risināt šo jautājumu? Es došu vārdu vēl nākamajam runātājam, kas lūdz vārdu. Akkor lesz a vót, kedves képviselő úr, ha megnyit. Godājuma deputāti, mēs balsosim tad, kad es lūkšu jūs balsot. Kad balsojums sāksies, tad jūs arī balsosiet. Vai kāds grib iebilst pret šo priekšlikumu? Vai, vai kas grib atbalstīt? Vai jūs esat par vai pret? Lūdzu. Legyenek türelmesek! So Lūdzu, esiet pacietīgi. Lūdzu, daudz pacietīgāk esat nekā līdz šim. Godājamā deputāta, kas tikko kā izteicās, viņai taisnība, jūs tiešām izturaties eh, necienīgi pret parlamentu. Lūdzu, izradiet cieņu parlamentam. Uh, Deputāti kungs, lūdzu, neklaikājiet, lūdzu, saņematies un uzvedaties cietpildā veigā. Tas saskan ar tradīcijām, kas mums ir šajā parlamentā. Paldies! Jūs tik skaļi runājat, ka es pat dzirdu jūs bez mikrofona. Došu jums vārdu. Okay. de teljesen nem ez a kérdés. Are you running the show now? You're giving me the floor? Vai jūs dodat kādam vārdu? Es saprotu, ka jums jāizmanto ik viena iespēja, lai pievērstu sev uzmanību. Un tagad jūs apsaukājat eh, priekšsēdētāju. Jāsaka, es daudz ko gaidīju no jūsu grupas, bet tas, kā jūs uzvedaties šodien, tas ir necienīgi. Jūs tā kā mazi bērni izmantojat iespēju. Eh, bet mums šeit ir debate, mums ir komisārs atnācis un mums ir ļoti nopietna diskusija un jūs izrādat absolūtu cieņas trūkumu. Jūs necienat cilvēkus Burundijā, jūs neatzīstat, ka situācija Burundijā tiešām ļoti bēdīgi cilvēki mirst, un jūs pat neļaujat mums pabeigt šo debati. Vai jūs tiešām nopietni, kā, kā jūs to iedomājaties, jūs tiešām necienat šo situāciju, šo nopietnību. Mums ir jāpabeidz šī debati, mums ir jānonāk pie secinājumiem, mums ir jābūt spējīgiem nobalsot par šo jautājumu. Man tiešām ir kauns. Vai jums nav kauna? Lūdzu, ļaujiet vismaz šo te debati pabeigt. Jūs, jūs tā kā bērni esat priekšstādātāji pārtrauc runātājs. Because you admitted that this is disgraceful from your side tas, kas notiek šodien Burundī. Jūs pat nevarat, nevarat pagaidīt desmit minūtes, lai mēs pabeidzam šo situāciju. Tas ir ārkārtīgi necienīgi. Uh, un neglīti. Ja jūs eh, neg negribat eh, demokrātiski risināt jautājumus, tad lūdziet ārā no zāles un domājiet par savu uzvedību kaut kur citur. Eh, paldies, deputāta kungs, saka priekšsēdētāji. Es dzirdēju, ka mm, otrs kungs teica man, lai es aizvaros. Es ļoti ceru, ka tas tiek piefiktēts, piefiksēts attiecīgi šie vārdi. Olyan hangosak a képviselőtársaim, hogy én ezt nem hallottam deputāti kungi runā tik skaļi. Es tieši to komentāru par aiziešanos nedzirdēju, bet mēs eh, noteikti atzīmēsim. Lūdzu, kundze, jums vārds. Grazie. Queste sono... Paldies. Šie ir Eiropas parlamenta noteikumi, tas ir reglaments, eh, kas eh, darbojas šajā uh, um, parlamentā. Šorīt no rīta mēs atlikām ļoti, šī diskusija bija ļoti svarīga gan mūsu pilsoņiem, gan arī Amerikas pilsoņiem. Jūs, um, tā, jūs um, strādājat saskaņā ar noteikumiem, mums ir priekšlikumi, tad viens pār viens pret. Šajā diskusijā jau ir izteikušies vairāk nekā viens pār viens pret, tāpēc lūdzu priekšsēdētāja kundze vajadzētu šo diskusiju beigt. Priekšsēdētāji, paldies. Tagad mēs balsosim. Tagad mēs balsosim, kolēģi. Es Um, izsludinu pārtraukumu uz pusstundu, un pēc pusstundas mēs balsosim par šo priekšlikumu. Pēc pusstundas.